Attiecībā uz šo gadu robeža samazinājās būtiski šai te sadaļai no paredzētā 1,7 miljārdu daudzuma samazinājums bija 125 miljoni. Nu, bet tas jāskatās tādu prognožu kontekstā. Šeit mēs runājam par 220 miljonu robežu. Jūs ļoti labi saprotat, kāpēc tas tā notiek, jo lauksaimniecības prognozes gada laikā ir būtiski mainījušās, gan pieaugušas, gan samazinājušās. Un tie plāni, kas tika izmantoti budžeta sagatavošanai aprīlī, ir mainījušies un gala versija būtiski atšķīrās, jo tika saņemta vēstuli ar grozījumiem rudenī. Tātad šī elastības robeža ir ārkārtīgi maza nākošam gadam salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem. Šodien es gribēju piedāvāt, kāpēc es šeit esmu ieradusies un kāpēc es vispār runāšu ar visām specializētām komitejām. Es gribēju aicināt strateģiski skatīties uz lietām, Es gribēju, lai jūs sākat strādāt pie budžeta un lai jūs nosakat savas prioritātes. Kas jūsu ieskatā būtu svarīgākais nākošā gada budžetā? Tātad es gribu noskaidrot, kādas ir jūsu prioritātes 2020. gada stratēģijas kontekstā. Varbūt saistībā konkrēti ar jūsu komitejas specializāciju. Nu, es gribēju uzzināt, kur jūsuprāt mums būtu lielāki līdzekļi jānovirza un kur varbūt ir jāveic kaut kādas izmaiņas, kur varbūt naudas līdzekļi būtu jāsamazina, piemēram, jomās lietās, kur nav panākts rezultāts, kāds tas bija paredzēts. Jo ir skaidrs, ka resursi jāizmanto pēc iespējas efektīvāk, jo resursu nekad nav pietiekoši, jāskatās arī uz pilotprogrammām un sagatavošanas darbībām, kas ir tādā parlamenta ziņā. Bet visi šie pasākumi tiks iekļauti robežas kopējā summā. Bet, nu, ir skaidrs, ka, lai gan šita robežas summa samazināsies, tomēr būs iespēja manevrēšanai. Nu, tā doma ir, ka nākošā gadā atkal tiks uzsākts darbs ar šiem pilotu projektiem un sakdošanas darbībām, bet būtu arī jāapskatās vai jāatskatās uz jau esošajiem projektiem darbībām, lai noteiktu, kā tās strādā pirms vispār tiek uzsākti jauni projekti. Mums arī ir jāmēģina pareizi, labi izmantot tos līdzekļus, kas jau ir investēti, nodrošinot, ka arī nākotnē būtu nodrošināta efektīva izmantošana. Tāpēc gribēju lūgt visas komitejas strādāt pie šīm lietām, jo tas jau nav tikai budžeta komitejas ziņā. Gribēju aicināt visus skatīties uz šo jautājumu strateģiski, noteikt prioritātes, tā lai katra specializētā komiteja varētu strādāt tieši savā konkrētajā specializācijas jomā. Lai pabeigt, pabeigtu budžeta procedūru, mums ir nepieciešams skaidrs prioritātes, ir tīpaši tad, kad mēs skatīsim komisijas priekšlikumu aprīļa beigās. Un ir tīpaši tad, kad mēs sāksim gatavot grozījumus ar skaitļiem. Tad, kad mēs strādāsim pie finanšu dokumentiem, mums būtu daudz efektīvāk jāizmanto parlamenta pilnvaras. Nu, tagad bumba ir jūsu rokās, jums ir tā lielā atbildība konsekventi, efektīvi strādāt pie budžeta sagatavošanas. Paldies, Frančiska! Paldies par jūsu pieeju šim darbam! Protams, ka mēs darīsim visu, lai aizstāvētu KLP visu Eiropiešu interesēs. Tagad vārds Luisam Kopolas Šantasam un tad citiem runātājiem. Paldies, priekšsēdētāji! Ar prieku redzu šeit Balzānī kundzi. Mēs pagājuši gadu ļoti labi ar viņu sadarbojāmies. Tas, ka viņa šogad strādā pie šī jautājuma, nodrošinās, ka darbs norisināsies labi, viss tiks koordinēts. Pašlaik nevaru vēl runāt par mūsu komitejas prioritātēm, jo mums jau nav bijušas vēl debates. Nu, vienīgais, ko es varu tā kā piedāvāt, ir personīgais viedoklis. Kā jau Bazanī kundze teica, elstības robežas ir mazas, attiecībā uz visām četrām galvenajām budžeta sadaļām. Šeit es runāju par tiešiem maksājumiem, lauku attīstību, tirgus pasākumiem un tā tālāk. Apropriācijas arī nav līdzsvarotas, eh, piemēram, to varētu teikt par tiešmaksājumiem. Mums būtu jāstrādā varbūt pie budžeta, kas ir novirzīts tirgus pasākumiem, atceroties to, kādas gaidas preču tirgu ir, ir tīpaši ņemot vērā to, ka tirgu pašlaik ir liels satraukums, tīpaši runājot par galveno produktu ražošanu. Piemēram, cūkopības nozarei, lopkopības nozarei kopumā ir krīze, Nu, runājot par ārējiem apstākļiem, pašlaik mēs vēl nevaram izmērīt šos apstākļus saistībā ar mūsu pārtiks apgādes līdzsvarojumu. Šeit es gribētu pieminēt nesen notikušo Japānā. Iespējams, ka tas kaut kā nākotnē ietekmēs pārtiks ražošanu Eiropā. Un, protams, arī visā pasaulē. Tāpēc mums būtu īpaši uzmanība šīm lietām jāpievērš. Mums būtu jākoncentrējas uz finanšu instrumentiem, kas mums būtu nepieciešami šogad, lai risinātu lielākās grūtības. Runājot par specifiskām konkrētām pro programmām un par spīti tam, ka piešķīruma apropriācijas ir pārāk mazas. Komitejai joprojām būs interese atbalstīt nabadzīgākos cilvēkus, lai gan tas varbūt nav tieši saistīts ar lauksaimniecību. Mēs atbalstītu arī uh, augļu programmu skolās, jo Tas ir saistīts ne tikai ar cīņu pret aptaukošanos, bet arī ar veselīgākas diētas izveidošanu. Tas pats attiecas uz piena programmām. Nu, tās varētu būt mūsu prioritātes. Tās ir lietas, kas būtu jāturpina. Kolēģis nedomāja, ka pašlaik varētu nākt klajā vēl ar kādiem noderīgiem komentāriem. Ar prieku arī interesi uzklausīšu, ko citi kolēģi teiks. Un es ceru, ka šī gada vasarā mēs varēsim panākt labāku budžeta līdzsvarojumu, kas eh, runājot eh, par mūsu intereses jomu ir 60 miljārdi eiro. Bet, nu, paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad Magines skundze kā pirmā. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisija. Un uh, vēlu veiksmi darbā pie nākošā gada budžeta. Mums bija ļoti lielas grūtības parlamentā ar šī gada budžetu, it īpaši saistībā ar sadarbību starp institūcijām un panākto rezultātu. Nu, es ceru, ka nākošais gada situācija būs labāka, Vēl ir pārāk agri runāt par konkrētām lietām, bet esmu priecīga, ka tirgus pasākumu jautājums eh, tika pieminēts, jo ir svarīgi, ka šis jautājums ir daļa no mūsu prioritātēm. Pagājušā eh, gadā mums bija problēmas ar kontu slēgšanu. Varbūt komisija varētu sniegt skaidrojumu un pastāstīt par 2013. gadu un tieši maksājumiem. Un par to, vai tā doma samazināt šos maksājumus joprojām ir spēkā. Kā Kaplas Santas kungs teica, mums joprojām ir svarīgas augļu, piena programmas, veterinārie jautājumi, pārtiks apgādes drošība, tīpaši saistībā ar nesenajiem notikumiem. Nu, mēs visi zinām, ka manevrēšanas iespējas ir mazas, Zinām arī, ka notiek debats par KLP reformu. Varbūt, ka budžeta jautājumi nav tieši saistīti ar šīm lietām, tomēr būs kaut kādi kopsaucēja punkti. Un, kā jau teicu sākumā, es ceru, ka parlaments panāks labāku rezultātu un varēs piedalīties budžeta procesā kā vienlīdzīgs partneris, nevēr, kā, nevis kā tas bija attiecībā uz šī gada budžetu. Es neesmu pārliecināta, ka padome īsti saprot, kas notiek, īpaši saistībā ar pārtikas apgādes drošību un lauksaimniecības dimensiju. Nu, ceru, ka Kapels Šantas kungs to visu pieminēs diskusijās. Paldies, Marian! Lavijas kungs nākošais. Es kā lauksaimniecības komitejas loceklis, gribēju pateikties Balcānī kundzei par to, ka viņa ir ieradusies šeit pastāstīt par nākošā gada budžeta vadlīnijām. Un, protams, par to, ka viņa grib jau no paša sākuma sadarboties ar specializētajām komitejām. Tas ir ļoti labi. un es to atbalstu. Viņi arī grib virzīt nākošā gada budžetu uz 2020 stratēģiju un sasaistīt ikgadējā budžeta procedūru ar 2020 mērķiem. Nu, ir skaidrs tas, ka mēs tuvojamies finanšu perioda beigām, un tas rada lielu slodzi vai lielu spriedzi saistībā ar pieejamo resursu apjomu. Ir vēl kāda lieta, kas mums būtu jāatcerās. Mūsu pieredze ar pagājušā gada budžeta sagatavošanu bija tāda, ka mums tomēr vajadzētu kaut ko saprast jo, piemēram, gada beigās mēs saņēmām pieprasījums no padomis un dalību valstīm par naudas piešķīrumiem, kas būtiski atšķīrās no budžetā ierakstītā. Mums tāpēc visās komitejās, īpaši specializētajās komitejās, būtu jāpievērš īpaša uzmanība tam, kādi pieprasījumi tiek saņemti un izdarīti. Balcānī kundzei gribēju teikt, ka mums jau no paša sākuma ir jāstrādā ar pilotu projektiem un sagatavošanas darbībām. Mums jāizvēlās iepriekšējo gadu eksperimentu bāzi. Nu, protams, ka vēl ir agrs, mums ir jāsagaida komisijas budžeta priekšlikums, lai redzētu, lai tur ir tirgus pasākumi. Nu, kā mēs visi zinām, tas ir tikai budžeta projekts. Un tad, kad mēs eh, gada otrajā pusē saņemsim komisijas pārskatīto variantu, tad būs detalizēta informācija par to, kāds būs finansējums tirgus pasākumiem. Tātad tās ir summas, kas mums būtu rūpīgi jākontrolē. jau Kapols Šantas kungs un Maginis kundze nosauca dažas pozitīvās prioritātes, bet, nu, jebkurā gadījumā manevrēšanas iespēja ir maza. Iepriekšējie runātāji pieminēja augļu programmas skolā, bet tā maksimālā summa bija panākta pirms diviem gadiem, un pašreizējoši apstākļos mēs nevaram nodrošināt vairāk kā 90 miljonus eiro. Vēlreiz paldies Baldzānī kundzei, un es ceru, ka komitejā būs efektīvas debatas par nākošā gada budžetu. Oi. Paldies, Džavānī, Stefāns Lafārs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribētu pateikties uh, um, Frančiskai uh, par to, ka viņa atrada iespēju šeit būt kopā ar mums. Un, kas attiecās uz 2012. gada budžetu, tad, eh, protams, tas tiks gatavots ļoti tādā um, sarežģītā un grūtā situācijā, un mums būs jāatrisina daudz sarežģītu jautājumu. Tas nozīmē, ka ikvienai komitejai būs jāņem vērā šie fakti. Mums uzdevums ir skaidrs. Lauksaimniecība ir nozara, kas rada jaunas darba vietas, bet pārtiks un lauksaimniecības jautājumi ir strateģiski jautājumi. Un tie ir strateģiski visas pasaules kontekstā. Un tas, kas notiek patreiz, tikai vēlreiz apliecina to, cik svarīgi ir pārtiks apgādes drošība. Uh, tādā lielā ekonomiskā zonā kā Eiropa. Frančisku vajadzēja, kādas būs e, mūsu komitejas prioritātes. Nenoliedzami ir skaidrs, ka patreiz e, mēs esam tikai diskusija pašā sākumā, un es gribētu uzsvērt trīs lietas. Pirmkārt, lauksaimniecības politikā ir pilnībā jāintegrē uh, tie mērķi, kas noteikti Eiropas 2020 stratēģijā. Otrkārt, mums ir jāpievērš uzmanība tādām lietām kā uh, vides uh, aizsardzība, resursu saglabāšana, tajā pat laikā konkurētspējas uzturēšana. Kopējā lauksaimniecības politika ir jāskata uh, stratēģijas 2020 kontekstā. Tālāk divas pavisam konkrētas lietas. Pirmkārt, Eiropas lopu audzētāji piedzīvo dziļu krīzi patreiz, un es domāju, ka šī krīze vēl tik ātri nebeigsies. Pārtikas un loberības cenas nepārtraukti ceļas tādēļ, ka ir zināms spriedze um, graudu tirgu. Um, Un es domāju, mums ir jādomā par pasākumiem, kas eh, ļautu atbilstoši rīkoties. Atšķirībā no tā, kā gatavojām 2011. gada budžetu, kad mēs iezīmējām noteikts naudas summas um, graudaugiem, tad 2012. gadā mums būtu jāatvēl arī zināms līdzekļu daudzums, jāiezīmē uh, līdzekļu daudzums, lai palīdzētu lopu audzētājiem. Uh, Tālāk par to, kā visefektīvāk risināt krīzi lauksaimniecībā. Es ļoti ceru, ka pavisam drīz mēs varēsim izmēģināt šo Eiropas solidaritātes fondu, kas ļaus mums efektīvi un uh, ātri reaģēt uz jebkurām krīzes situācijām, kas varētu parādīties Eiropas lauksaimniecības nozarē. Paldies! Lielas paldies, Stefan, un tagad Rēmer kungs. Jā, danke, auch ich bedanke mich. Paldies, arī es saku paldies Baldzānī kundzei, ka viņa šodien ir šeit. Es gribētu sākt ar to, ka runājot par darba vietām, lauksēmniecībā nākamajā gadā, tad jāņem vērā arī piesaistīties sektori, ne tikai pati lauksēmniecība. Tāpēc ir svarīgi stiprināt lauksēmniecību kā sektoru kopumā, lai labāk attīstītos arī piesaistītie sektori. Uh, un uh, izglītība un tālākā kvalifikācija ir jomas, kur noteikti ir vajadzīgas investīcijas. Tāpat uzskatām, ka vajadzīgs atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem un tādā veidā ir iespējams arī aktivizēt attīstību un vispār nodrošināt, lai lauksaimniecība uh, turpinātu pastāvēt un uh, Protams, es saprotu, ka ir jāturpina arī taupība, taupības pasākumi. Mums arī kā Eiropiešiem ir jābūt kā paraugam valstīm, kurām ir grūtības ar finanšu disciplīnu. Tāpēc ļoti rūpīgi jāraugās, kā līdzekļi uh, tiek stērēti un prioritātēm jābūt tādām, par kurām esam vienojušies. Paldies! Paldies! Čorš Lā, pēdējais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties Balzāja kundzei, un varbūt viņi varētu noprecizēt divas lietas. Vispirms par griestiem, kas tik noteikti tiešajiem maksājumiem, kādi tie būs šim gadām, un ko komisija domā par to, kā tas izskatīsies 2013. gada budžetā, jo mēs esam nobežījušies, ka eh, varētu šie noteiktie griezti tikt eh, pārkāpti, tā varētu teikt. Tālāk informācija par donoru fondiem lauku attīstības programmās uh, vai patreiz šie līdzekļi tiek apgūti, vai arī joprojām mēs vērojam uh, tendenci, ka netiek apgūts pietiekams daudzums līdzekļu. Kā tiek izpildīts uh, prognozes 2011. gada līdzekļu apguvēji? Paldies! Bene, grazie di tutto. Paldies visiem runātājiem, un tagad es gribētu aicināt arī Aldo Longo izteikties, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji un paldies, ka uzaicinājāt mūs piedalīties šajās ļoti interesantajās debatēs. Es gribētu pateikties Balčānī kundzei par to, ka viņa iepazīstināja mūs ar atsevišķām idejām. Es domāju, ka patiesībā mums tika izvirzīti divi jautājumi. Pirmkārt, bažas par tiešo maksājumu nākotne. 2012. gadā konkrēti jautājums par to, vai mēs uh, ievērosim noteikto finanšu disciplīnu šo tiešo maksājumu sakarā. Un otrkārt izvirzījās jautājums par uh, lauku attīstības programmu izpildi. Bet vispirms priekšsēdētāji, es gribētu pastāstīt par priekšvēsturi vai par to kontekstu, kurā tika gatavots 2012. gada budžets. Kā jūs zinat, komisija to oficiāli apstiprinās 20. aprīlī. Budžeta sagatavošanas procedūra notiek uh, vispārējā ekonomikas krīzes kontekstā, un mēs izjūtam milzīgu spiedienu uz uh, publiskajām finansēm, publiskajiem finanšu līdzekļiem. Tajā pat laikā es gribētu norādīt, ka mēs uzsākām 2007.-2013. gada finanšu perspektīvas pēdējo posmu. Tas nozīmē, ka mums ir arī mazākas manevrēšanas iespējas šīs finanšu perspektīvas ietvaros. Tādēļ mums ir jāņem vērā daudzgadu programmu realizācija, kas uzņem tempus un Tas noteikti ietekmēs arī 2012. gada budžeta sastādīšanu. Šajā gadā mēs pievēršam īpašu uzmanību budžeta vajadzībām. Mēs raugāmies, kādas ir tirgus attīstības tendences, kā to ietekmē dažādi starptautiski notikumi, piemēram, tas, kas notiek ja, patreiz Japānā, kas notiek eh, Ziemeļāfrikā. Es domāju, ka šie notikumi varētu likt eh, tirgiem būt ļoti svārstīgiem. Mēs esam noteikuši budžeta griestus tādām lietām kā, piemēram, tiešajiem maksājumiem, ņemot vērā to, ka uh, daļa no šiem atbalsta maksājumiem tiek ieviesti pakāpeniski. Bet es eh, gribētu tagad eh, atbildēt uz jautājumu par to, vai pastāv risks, ka varētu tikt eh, piemērot finanšu disciplīnas pasākumu. Komisija vēl nav pieņēmusi lēmumu, jo mēs budžetu vēl tikai gatavojam. Bet Komisijai būs jānāk klajā ar savu priekšlikumu līdz 31. martam. Nu, tas ir pavisam drīz. Tad jūs arī dzirdēsiet mūsu galējo atbildi. Patreiz es neredzu pamatu uztraukties par to, ka mākoņi uh, savelks pie debesīm, bet kā jau atsevišķi deputāti norādīja, nākotnē noteikti mēs saskarsimies ar, ar vien vairāk grūtībām un pastāv risks, ka būs jārealizē finanšu disciplīnas pasākumi. Bet, kā es teicu, tas, protams, vēl nav galīgi izlēmts. Tālāk par eventuāliem secinājumiem kas attiecās uz lauku attīstības programmu izpildi. Līdz šim no 2007. līdz 2010. gadām izmaksas ir bijušas eh, zemākas nekā iepriekš prognozēts. Tomēr man uzreiz ir jāpiebilst, ka būtisks progress tika panākts 2010. gadā, kas liek mums uz nākotni raudzīties daudz cerīgāk. Un 2010. Eh, gadā Eh, tika eh, apgūts par 30%, 35% vairāk nekā 2009. gadā. Kas attiecās 2010. gadu, tad kopējie izdevumi lauku attīstības programmas ietveros bija 38 miljārdi eiro. Tie 39,5% no kopējās finanšu pakotnes visam laika periodam no 2007. līdz 2013. gadam. Bez tam es gribētu norādīt ka dalību valstu aplēses par 2011. gada līdzekļu apguvi sasniedz 13,7 miljārdus eiro, kas ir ļoti cerīgi. Mēs prognozējām, ka 2011. gadā tiks apgūti visi līdzekļi, kas paredzēti apgūšanai. Pārpalikuma nebūs, līdz ar to mēs varam secināt, ka šīs programmas eh, progresē labi, un ja dalību valstu prognozes apstiprināsies un piepildīsies, tad gan 2011. gan 2012. gadā mēs varēsim ziņot par labiem rezultātiem. Es ļoti ceru, ka es atbildēju uz visiem man izvirzītiem jautājumiem. Paldies, paldies, Aldo! Jūs ne tikai devāt mums atbildes, bet arī devāt mums cerību. Tagad došu vārdu Luīzam un pēc tam Franceskai. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju nedaudz uh, pakomentēt uh, pilotu projektus un sagatavošanās pasākums. Es gribētu komiteju norādīt, ka atbilstoši manā rīcībā esošajai jaunākajai informācijai komisija mūsu priekšlikumus visai labi nevērtēja, tā varētu teikt. Kā mums tiešām bija ļoti noderīgi skaļi padomāt par šīm tēmām un padomāt, vai šis negatīvais vērtējums ir tādēļ, ka mūsu iniciatīvas ir sliktas, vai arī tādēļ, ka. Komisija ir nobežījusies par pavisam nelielajām manevrēšanas iespējām, kādas uh, ir mūsu prioritātēm. Tā kā mums par to vajadzētu nopietni padomāt. Lai arī uh, um, summas, par kurām šeit iet runa, ir nenozīmīgas, ja salīdzinām tās ar uh, citām naudas summām, kas šeit apgrozās. Tālāk vēl viena doma, ko nu pat dzirdējām no komisijas pārstāvja par uh, lauku attīstības programmu izpildi. Šis zemais apguves īpatsvers ir saistīts ar finanšu krīzi, jo šīs ir programmas, kurām nepieciešams līdzfinansējums. Un uh, atsevišķām dalībvalstīm ir ļoti grūti to izpildīt, ņemot vērā uh, sarežģīto situāciju ar valstu budžetiem, līdz ar to viņi nevar arī izmantot kopienas līdzekļus. Es domāju, tas dod mums iespēju plašāk padomāt par līdzfinansēšanas problēmām un ko tas varētu nozīmēt nākotnē, ņemot vērā to faktu, ka krīze nebūtu neizskatās uh, uh, tuvu beigām. Uh, Katrā mm, ziņā patreizajā situācija par to neliecina. Vēlreiz gribētu pateikties Valčānī kundzei, gribētu pateikties kolēģiem, kuri izteicās. Un tagad, protams, mums ir jādomā par to, kāda būs mūsu stratēģija, jāpauž savas viedoklis. Paldies! Paldies! Paldies, Lūija! Tagad es došu vārdu Frančeskai. Concordo pienamente con quanto detto. Paldies! es bez ierobežojumiem varu tad atsaukties uz to, ko teica Kapala Santoškungs. Mums ir vajadzīga tāda pakotne, un tai ir jābalstās uz uh, iespējamām, uh, nu, zināmajām robežām. Un tad jāskatās, vai būs jāizvēlas vai jāmaina prioritāšu secība. Uh, iespējams. Tas, ko komisija sacīja, es īsti varbūt visu nesapratu. Kāpēc šis vērtējums arī par pilotu programmām bija tāds diezgan negatīvs? Un, bet tāds provizorisks pārskats par parlamenta prioritātēm uh, ir tas, par ko mums ir jātiek skaidrībā. Mums ir ļoti skaidri jāzina, ko mēs gribam panākt, un tas attiecās arī uz šo komiteju. Es ļoti uzmanīgi klausījos, neatceros, kurš kolēģis tas bija, kurš sacīja, iespējams, Lefola kungs, ka vajadzētu uh, budžeta debašu ietvaros skatīties uz lauksaimniecību tādā plašākā kontekstā, ne tikai domājot par darba vietu izveidošanu, bet arī programmu 2020, kas ir uztverama kā nu, mūsu perspektīva, un, protams, ka jāņem vērā arī vidas aizsardzības jautājumi, kas ir saistīti ar lauksaimniecību. Un tagad mums jāmēģina domāt inovatīvi. Paldies, Frančeska! Nākamais punkts ir 13. punkts darba kārtībā, un tagad mums ir dažas dažas minūtes pirms pie mums ieradīsies komisārs. Riprendiamo. Il benvenuto. Lūdzu, mēs atsāksim sanāksmi. Došu vārdu Dačānam Čolas komisāram, kurš atbild par lauksaimniecību un lauku attīstību. Viņš iepazīstinās mūs ar 2012. gada likumdošanas un darba programmu. 2012. gadā mēs, protams, koncentrēsimies lauksainiecības reformai, reformēšanai, un šī gada gaitā komisija piedāvās savus likumdošanas priekšlikumus, bet tas nenozīmē, ka nav 2012. gadā nebūs vēl papildus svarīgi projekti, tāpēc esmu ļoti priecīgs par šo iespēju um, uzklausīt šodien komisāru un arī piedalīties viedokļu apmaiņā. Došu vārdu, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Vispirms gribu teikt lielu paldies par uzaicinājumu piedalīties šajā sanāksmē par 2012. gada prioritātēm. Komisija kā vienmēr ir um, nu, saskaņā ar procedūru šobrīd ir darba procesā, izstrādājot savu programmu nākamajam gadam, bet tas nenozīmē, ka jau tagad es nevarētu jums pastāstīt par to, kādas ieceras mums būs. Vispirms gribētu atgādināt, ka mums jau ir gūta laba pieredze ar jauno Lisabol, Lisabonas līgumu, piemērojot to praksē. Pirmajā lasījumā jau darbs notika ļoti raiti, un var teikt, ka mēs jauno šos jaunos mehānismus esam tā kā ieļojuši un esam gatavi laist tos darbā un varam jau tagad pateikt, ka tie funkcionē labi. Mēs strādājām cita starpā ar likumdošanu par vācu alkohola um, monopolu, bet tas bija tikai piemērs. Les diskussions sont très intenses aussi de. Tātad tagad runa ir par likumdošanas pakotni, un es zinu, ka jūsu komiteja ļoti intensīvi strādā un debatē par desa kunga ziņojumu, arī ar to ir saistīti padomes secinājumi, un likumdošanas programmas izstrāde nākamajam gadam, vai katram nākamajam gadam, tā sākas oktobrī, ņemot vērā daudzgadējo finanšu plānu vai perspektīvu. Un uh, tas viss attiecās arī uz kopējās lauksainiecības politikas reformu šis, šis sektors tiek skatīts kontekstā ar citiem jautājumiem un jādomā, ka oktobrī komisijas programmas projekts būs gatavs, lai varētu arī veikt, nu, izvērtēt, izanalizēt ietekmi, izpētīt arī budžeta iespējas. Šobrīd ir jābalstās uz pašreizējiem, jau notiekošajiem likumdošanas uh, projektiem. Es varu apliecināt, ka komisija darīs visu iespējamo, lai pirmajā lasījumā būtu iespējams pieņemt priekšlikumus. Mais naissent sur ces deux projets euh, importants. M. Nicholson euh, sur le Tad runājot par 2012. gada plāniem, tad šeit diskusijas būs par likumdošanas paketi, ar ko mēs nodarbosimies līdz 2012. gada beigām. En 2012. Mais au-delà de ce projet qui est important. Un Kā es jau sacīju, oktobrī, šī gada oktobrī būs gatavs likumdošanas darba programmas projekts. Man būs jauna iniciatīva. Es vēlos organizēt publisko uzklausīšanu par lauksaimniecības ražojumiem, par to reklāmu, par sabiedrisko attiecību pasākumiem, kur daudz ko var uzlabot. Tas attiecās arī uz piesaistītajiem sektoriem lauksaimniecībai. Ir jāizmanto tī atvērtā tirgus iespējas, Eiropas ražojumi ir izslavēti savas kvalitātes dēļ, un tos ir nepieciešams reklamēt visā pasaulē, ja mēs gribam tos arī pārdot globālajā tirgū. Un mums ir jābūt daudz e, tādiem ofensīvākiem, uzbrūkošākiem, reklamējot, popularizējot savu pro produkciju, un tas attiecās arī uz iekšējo uz katras atsevišķās dalībvalsts tirgu. Šeit es izstrādāšu attiecīgus priekšlikumus. Un pirms vēl līdz vasaras brīvdienām es vēlos publicēt zaļo grāmatu kas veltīta Eiropas produktu noieta veicināšanai un būs arī um, tāds kā kopsavilkums par šo zaļo grāmatu, par debatēm, par šo reklāmas stratēģijas saturu, par tai atliecināmiem līdzekļiem un 2012. gada beigās tiks izstrādāts jau likumdošanas priekšlikums, kurā būs aprakstīts arī juridiskais ietvars šiem reklāmas pasākumiem, kas domāti Eiropas lauksainicības produktiem. Un tur būs definēti visi š, vai svarīgākie šīs sabiedrisko attiecību kampaņas elementi mēs runāsim par mūsu izaugsmes potenciālu lauksainicības produktu ražošanā un uzsvērsim tieši kvalitātes uh, aspektus, runāsim par um, mārketinga stratēģijām, par cikliem, bet tam visam ir nepieciešama, protams, tam visam ir nepieciešama arī juridiski um, priekšnoteikumi, juridisks ietvars. Saskaņā ar Lisabonas līgumu mēs izmantosim jaunās iespējas, un es esmu gatavs atbalstīt parlamentu un arī padomi šajās jaunajās iniciatīvās, kādas varētu būt lauksaimniecībā saistītas ar produkcijas noietu. Tie ir svarīgākie elementi, ko es šodien varu jums piedāvāt debatēm. Kop noslēgumā varu teikt, ka 2012. gadā mēs elastīgi analizēsim, pētīsim jaunos priekšlikumus un izstrādāsim, strādāsim pie šīs reklāmas kampaņas mūsu ražojumiem. Paldies, Dāčāni! Paldies par šo programmas aprakstu. Tagad sāksim debates. Mums ir laiks līdz pulksten 12, jo tad komisāram jādodas prom, tāpēc mums jābūt disciplinētiem. Alberts Deskā, koordinators, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Paldies, komisāra kungs, ka jūs mūs atkal apciemojat un stāstāt par savām iecerēm, un esat gatavs ar mums diskutēt kā referents jaunajām tendencēm, ziņojumam par jaunajām tendencēm lauksaimniecībā, tad mēs, protams, varam diskutēt par to, nu, kurā virzienā mums attīstīties. Es esmu atvērts visam jaunajam. Svarīgi ir, kā, svarīgākais uzdevums ir izzināt, kā mums iedot perspektīvu Eiropas lauksaimniekiem nākamajā gadā. Un šajā komitejā mēs esam vienisprāts par to, kā arī pēc 2013. gada ir jānodrošina, ir jābūt drošībai par mums pieejamiem finanšu līdzekļiem. Mēs vēlamies, lai lauksaimniecība būtu ilgtspējīga, vidē draudzīga un es negribu tagad sākt strīdēties par to, vai skrīnīgam jābūt pirmajā vai otrajā pīlārā. Tas nav tik būtiski mums ir, vai, vai šie mērķi, vai tie ir jāiekļau pirmajā vai otrajā pīlārā. Bet mēs nedrīkstam pieļaut birokrātijas paplašināšanos vai padziļināšanos, uh, Mums ir jābūt, drīzāk jāveicina vienkāršošana procedūrās, jābūt vienkāršākai sistēmai, ko zemnieki var labāk, vieglāk izmantot saskaņā ar mūsu kopīgajiem mērķiem. Gribu teikt paldies par to, ka jūs labi ar mums sadarbojaties, un vakar mūsu priekšēdētais Paulo de Castro mūs informēja par to, ka uh, par Lisabonas uh, līguma, tad debatēs par Lisabonas līgumu, jūs esat gatavs aizstāvēt mūsu intereses, es ļoti priecājos par to, un Es vispār esmu gatavs apgūt visu jauno un labprāt uzklausīšu kolēģus un tuvākajā laikā izmantošu kolēģu idejas, formulējot grozījumu priekšlikumus kompromisiem saistībā ar jaunām ievirzēm lauksaimniecībā. Paldies, Albert! Luis Kapola de Santoš. Paldies! Este vai ser um ano marcado eh, pela reforma. O... Es pilnībā piekrītu jums. 2012. būs svarīgs reformu gads. Un sociālistu vārdā gribu jums teikt, ka mēs esam ļoti priecīgi par šo kompromisu, kas ir stiprinājis parlamenta uh, tiesības un ļāvis parlamentam vairāk, devis parlamentam lielāku ietekmi koplēmumu procedūrā, ļauj parlamentam vairāk piedalīties dialogā, un mēs negribam nevienam uzspiest savu viedokli, bet kompromiss nozīmē, ka arī mums nevienam nevajadzētu censties uzspiest to, kas mums neliekas īsti piemērots Tagad mēs esam panākuši jau augstu kohēzijas līmeni. Mēs esam par svarīgiem jautājumiem pienākuši tuvu kompromisam, kuram varēja piekrīt lielākā daļa, piekrist lielākā daļa sociāldemokrātu deputātu. Kā es jau teicu, mēs esam gatavi dialogam, ne tikai, lai mums būtu laba lauksainiecības politika, bet lai parlaments redzētu, ka tā viedoklis tiek ņemts vērā un ietekmē lē, galīgo lēmumu. Un mēs domājam, ka labu rezultātu varam sasniegt un ceram, ka likumdošanas paketē mūsu viedoklis arī atspoguļosies. Runa ir piemēram par produktu kvalitāti, par piena sektoru un mēs Priecājamies arī par labajām ziņām, ko tikko dzirdējām no komisijas pārstāvja par šiem reklāmas pasākumiem Eiropas lauksaimnieku ražoš, eh, ražotajiem produktiem. Tātad šeit eh, Protams, ka runa var būt par dažādiem pasākumiem popularitātes veicināšanai. Tikko mēs runājām par budžetu, bet eh, tad, kad komisija nāks klajā ar savu priekšlikumu, tad, protams, mēs vērtēsim to arī ņemot vērā mūsu budžeta intereses Uh, tirgus ir nestabils cita starpā dažādu dabas katastrofu vai negadījumu dēļ, un šodien labākais piemērs ir situācija Japānā. Tas viss ietekmē stabilitāti lauksaimniecības produktu tirgū, un arī šādi apsvērumi ir jāņem vērā, domājot par budžetu. Un es gribētu komisāram jautāt, kādas ir perspektīvas 2012. gadā. Vai komisija ir kāda informācija, kas mums ļautu labāk paredz, izvērtēt situāciju par 12. gada budžetu? Paldies! Uh, Džordžs Lajons tagad. Paldies priekšsēdētāji, laipni lūdzam komisāru Čolas. Ar prieku redzam, ka jūs esat pie mums atkal ieradies un runājat par nākošā gada darba plāniem. Man liekas, ka mūsu sadarbības pieredze saistībā ar Lisabonas līgumu ir laba. Mēs esam cieši sadarbojušies. Parlaments un komisija mums ir labas darba attiecības Tas, protams, ir ļoti noderējis mūsu darbā. Bet man ir vairāki jautājumi, ko es gribēju jums uzdot par tiem jautājumiem, ko jūs pieminējāt uzrunā. Pirmkārt, par likumdošanas aktu priekšlikumu publikāciju, ar kurajiem vai ar kuru jūs gribat nākt klajā rudenī. Uh, vai tas būs septembris vai uh, novembris, varbūt jūs varētu precizēt, kurā laikā tad jūs domājat īsti to darīt. Otkārt, runājot par komis, komisijas uh, budžeta projektu, vai tas būs detalizēts dokuments, kur komisija norādīs, uh, kādu konkrētu summu katrai sadaļai novirzīs Vai tas būs tāds kā prioritāšu dokuments, kur būs norādītas prioritātes? Pirms 18 mēnešiem mēs saņēmām tādu nopludinātu dokumentu, kur bija pieminētas tikai prioritātes, nevis konkrētas summas noteiktās sadaļās. Varbūt, ka jūs varētu tā specifiskāk, konkrētāk pateikt, kas tad būs komisijas dokumentos. Runājot par lauksaimniecības produktu reklāmu, tā ir ļoti laba ideja. Mēs gribētu vairāk detaļu zināt, ko jūs konkrēti plānojat darīt. Eiropas projektu, produktu reklamēšana ārpus Eiropas ir ļoti laba doma, un ja to varētu izdarīt, tas būtu ļoti labi. Gribēju varbūt konkrētāk zināt, kā jūs plānojat to darīt. Komisāri, jūs gan nepieminējāt vienu ļoti svarīgu jautājumu. Komisārs Degūts pirms apmēram divām nedēļām man skaidroja, ka komisija vēlas izteikt priekšlikumu Merkosur valstīm par brīvās tirzniecības nolīgumu. Viņš teica, ka jūs un jūsu darbinieki ir atbildīgi par uh, lauksaimniecības sadaļas izstrādi šajos dokumentos, lai nodrošinātu šo valstu produktu iekļuvu Eiropas tirgos. Es gribēju zināt, vai jūs jau esat pabeiguši darbu pie šī jautājuma vai nē, vai jūs esat veikuši kaut kādu ietekmes izvērtējumu, varbūt jūs varētu pastāstīt, kā tas ietekmētu mūsu tirgus, ja šāds līgums tiktu noslēgts. Bell, vai jūs esat informēts par tām bažām, kas ir Skotijā un citās Eiropas daļās par uh, tām sekām, ar kādām saskartos uh, lielopu gaļas ražotāji, ja tiktu ievesta lēta gaļa no Argentīnas un Brazīlijas, un, protams, arī no Merkasūra valstīm. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kas konkrēti noris šajā uh, jomā. Džēms Nikolsons. Paldies! Runājot ar citiem koordinatoriem, gribēju teikt, ka, protams, ir labi, ka jūs esat ieradies pie mums un stāstat par savām prioritātēm. Daudzas lietas jau tika pieminētas, bet mēs ļoti atbalstītu to, ka jūs varbūt varētu konkrētāk paskaidrot, kādi būs priekšlikumi reformām. Jūs teicāt, ka tas varētu notikt varbūt rudenī. Rudens gan ir diezgan garš laika periods, varbūt tas varētu pat beigties uz Ziemassvētkiem. Jo, nu, ir skaidrs, ka noteikts darbs būs jāizdara. Varbūt, ka jūs varētu precīzāk to tā, laika limitu noteikt arī atbalstu to domu par Eiropas produktu reklāmu. Man liekas, ka tas gan jādara ir e, Eiropā iekšienē un arī ārpus Eiropas. Gribēju varbūt jūsu konkrētas idejas dzirdēt, jo esmu redzējis daudzas organizācijas, kas ir izveidotas produktu reklāmai, vismaz manā valstī. Un gribu uzdot nopietnu jautājumu, vai mēs vispār liederīgi tērējam naudu es pastos uz tiem cilvēkiem, kas ir atbildīgi it kā par reklāmu. Mums būtu jāskatās, kur tad būtu tā labākā joma vai labākais veids, kā to darīt. Un tad mums jāstāsta, varbūt, uz reģionālu līmeni un tā tālāk. Man liekas, gan, ka tā ir tāda nopietna problēma. Kā jūs teicāt, galvenā prioritāte ir reformu pakotne, Pašlaik mēs skatām desa ziņojumu, kas nāk pēc Lion ziņojuma. Kā Kaplos Santos kungs jau teica, komitejā ir daudzi un dažādi viedokļi par to, kādai būtu jābūt nākotnēji. Bet es gribēju vienam konkrētam punktam pieskarties. Man liekas, ka daudzus tas interesē. Pirmkārt, vienkāršošana, konkrēti administrācijas vienkāršošana. Tas ir viens no svarīgākajiem punktiem, kas varētu razīt eh, reālus rezultātus, un tas ir tas, ko cilvēki gribētu redzēt. Un problēma ir tāda, ka katru reizi, kad mums ir kaut kādas reformas, mēs nonākam pie tā, ka noteiktas lietas tiek pārlieku regulētas gan zemnieku vidū, gan ražotāju vidū. Nu, godīgi runājot, cīņas norisināsies ap desa ziņojuma 32. pantu. Un eh, par pirmā pilāra padarīšanu par zaļāku. Man liekas, eh, ka mums jau ir pietiekoši zaļuma, mēs varētu varbūt pievērsties tikai otrajam pilāram šajā ziņā. Tātad, jebkas, kas, ko mēs darīsim, runājot par zaļo lauksaimniecību, jādara otrajā pilārā. Vēl komisijai varbūt atklātāk jārunā ar parlamentu, jo mēs šeit komitejā pārstāvam dažādas valstis, dažādus reģionus, mums ir dažādas prioritātes, bet mums nav iespēja piekļūt dažādiem ietekmes izvērtējumu rezultātiem, pētījumu rezultātiem un tā tālāk. Tīpaši runājot par to, kas notiks pēc 2013. gada. Šodien mēs runājam par patiks apgādes drošību, bet man ir uh, dziļas aizdomas, ka šī kļūs par vēl lielāku problēmu kā šodien, un tas ir izaicinājums nākotnēji. Mums visiem ir kaut kāda loma šeit jāspēlē padomē, komisijai, parlamentam, valdībām. Un visi, kas runā par šo jautājumu, saka tādus brīnišķīgus vārdus. Bet ko tad mēs reāli darām, lai šī drošība būtu? Es jau ilgi strādāju parlamentā, saskaramies ar dažādiem jautājumiem. Iepriekš esam runājuši par noteiktām problēmām, tagad šīs problēmas ir pazudušas. Tagad mēs runājam par pārtiks apgādes drošību. Nu, šī lieta ir tāda lieta, kas jārisina. Paldies, Džeims, tagad Lorenzo Fontāna. Mārtiņš Hoislings runā. Žēl, ka jūs nepamanat zaļo runātājus vai ignorējat tos. Komisārkungs, es priecājos, ka jūs esat šeit. Es priecājos par jūsu iecerēm. Man ir jautājums, ja jūs gribat aktīvu reklāmas kampaņu Eiropas produktiem, tad reklāmai ir jābūt ar vēstījumu, kas atšķir mūsu Eiropas produktus no importētajiem produktiem. Tas tieši ir arī tā viena no, svarīgā, viena no svarīgākajiem aspektiem eh, arī jaunajā lauksaimniecības politikā, proti produktu kvalitāte, vidē draudzīga lauksaimniecība, un es bažījos par to, ka neraugoties uz mūsu reformēšanas centieniem, lauksaimniecības politikā Eiropā daudz viet tomēr Uh, sevišķi lopkopībā, dzīvnieku labturībā ir tādas industrializācijas tendences. Uzņēmumi kļūst arvien lielāki, šīs uh, kūtis un staļļi un tā tālāk, un mums ir tomēr jābūt saskaņai starp to, ko mēs tā kā reklamējam un kas, uh, ko mēs stāstam, ko mēs gribam panākt un kas notiek īstenībā pozitīvi. Es tomēr vērtēju visu, ko jūs teicāt, jo mēs esam tomēr pilnībā atbalstījuši to, ko jūs piedāvājāt novembrī, un pie tā mums arī jāturās. Es priecājos arī par šo jau, šīm jaunajām nu, sadarbības iecerēm starp dalību valstīm. par augšējo robežu noteikšanu un šeit paredzētajām izmaiņām. Es tā ne, negribētu to tagad tā pozitīvi komentēt. Es domāju, ka lauksainicībā mēs bieži aizmirstam, cik liela nozīme lauksainicības politikai ir finansēm un uh, diskusijām, kas notiek sabiedrībā. Mums ir uh, pat lauksainiecībā tiek atvēlēta lielākā daļa Eiropas budžeta, mums ir jārunā par to, kā mēs to plānojam izlietot. Diskutējot ar Albertu Desu, es atkal un atkal dzirdu, ka Alberts Dess ir gatavs kompromisiem, un, protams, mēs esam priecīgi par to, bet mums varbūt vajadzēja iepriekš jau biežāk uh, sēsties pie viena galda, uh, jo nevajadzētu uh, apdraudēt ziņojuma tādu skaidro vēsti ar to, ka tiek izstrādāti ļoti daudzi grozījumi priekšlikumi. Tas tā aizmiglo ainu. Nav skaidra kopējā līnija, jo brīžiem tie vienkārši ir tādi politisko grupu ķīviņi un tāda stīvēšanās, kurš ko vairāk, ka tik kāds kaut ko vairāk nesaņemtu. Vakar mums bija interesanta diskusija, un es gribētu aicināt komisiju izdarīt, izstrādāt skaidrus, saprotams, labus priekšlikumus par tirgus par tirgus vai mārketinga mehānismiem. Mēs noteikti runāsim šajā kontekstā par piena sektoru, par tirgus sadalījumu Eiropā, un mums jāraugās, lai tirgus liberalizācija nenovestu pie sagrāves. Kolēģis Nikolsons runāja par pārtiks apgādes drošību, un arī par pārtiks apgādi visā pasaulē. Arī šeit mums ir jāzina, jāskatās uz reālo situāciju. Mēs ar mūsu lauksaimniecību nevaram pabarot lielāko daļu pasaules uh, Mēs importējam ļoti daudz un sevišķi šos olbaltumu vielu augus. Mēs neesam neatkarīgi no importiem. Par šo tēmu ir jārunā. Es esmu atgriezis atpakaļ savu ziņojumu par um, šiem olbaltumvielu augiem, jo šī komiteja acīm redzot neapzinās, ka tās nostāja attiecībā uz ģēmo nepār Tātad eh, tai nav vairākuma parlamentā, un es labprāt dzirdētu arī, ko komisāri domā tieši par šo lielo importu jautājumu. Priekšsēdētājs saka, kolēģi, es gribēju jums atgādināt, ka mums ir jārunā par nākošā gada darba plānu. Nevis eh, jāuzsāk debates eh, par kaut kādiem citiem jautājumiem. Un tagad vārds Fontānas kungam gan būs. Es gribēju pateikties komisāram, ka viņš pie mums ir ieradies. Un mēs varam piekrist tam, ka viņš pieminēja mūsu produktu reklāmu, īpašu uzmanību vēršot uz kvalitāti, jo tā ir tā mūsu atšķirīgā īpašība. Tomēr es gribēju uzdot sekojošu jautājumu. Atgriežoties pie tā, ko teica Džordžs Lajons par tirzniecības attiecībām starp Eiropu un citām pasaules valstīm, konkrēti Merkusur valstīm. Ļoti bieži ar šādas attiecības problēma ir tāda, ka no citām valstīm ievestie produkti rada negodīgu konkurenci. Mums ir kvalitātes standarti, kas varētu radīt grūtības lauksaimniecības sektoram. Ņemot vērā to, ka šie kritēriji nav iekļauti KLP priekšlikumos, es gribēju zināt, vai jūs varat veikt kaut kādas politiskas darbības, politiski ietekmēt likumdošanu tā, lai produkti, kas tiek ievesti Eiropas Savienībā, tiek klasificēti kā zemākas kvalitātes, kā mūsu produkti. Es arī gribētu izteikt gandarījumu, ka mēs jūs, komisāra kungs, šeit komitejā redzam bieži. Tas nozīmē, ka jūs esat pieejams un ka mēs kopā varam strādāt. Mans jautājums ir tāds, kas varbūt jums jau ir apnicis Viņš attiecas uz to, par ko mēs spriežam gan parlamentā, gan komitejā, visos līmeņos, daudz runājam. Runa iet par tiešo maksājumu izlīdzinājumu. Priekš maniem vēlētājiem Latvijā tas ir ļoti nopietnas jautājums. Tad es gribētu no jums dzirdēt, vai nākošā gada jūsu darba programmā ir kaut kas tāds, kas būtu vērsts uz mehānismu izstrādāšanu, kā tad tas viss notiks, kā tā izlīdzināšana. Tas jau nebūs tā, kā sniegs vai lietus no debesīm, kas mainīs apstākļus. Paldies! Grazie. Adesso darò la parola al commissario per rispondere ai coordinatori. Tagad došu vārdu komisāram, lai viņš atbild uz uzdotajiem jautājumiem, un tad būs citiem runātājiem iespēja izteikties. Merci. <clears throat> Alors, je vais essayer de me concentrer notamment. Paldies! Es mēģināšu pievērsties jautājumiem, kas ir saistīti ar darba kārtību nākošajam gadam. Ja runājam par jautājumiem, kas saistīti ar reformām, es sniegšu atbildes uz dažiem jautājumiem, bet nu, tādi praktiski risinājumi nāks ar likumdošanas aktiem. Nu, tad, kad es runāju par rudeni, es pieminēju šo te laika periodu, jo mēs pašlaik strādājam pie likumdošanas aktiem, mums ir jāveic ietekmes novērtējums. Un saprotat, ka mums ir nepieciešams arī finansiāli kaut kā to formulēt, jo likumdošanas priekšlikumi ir jābalsta uz finanšu aprēķiniem. Tiklīdz šie priekšlikumi tiks publicēti, visi šie te aspekti ir jāiekļauj ietekmes izvērtējumā. Un tad, balstoties uz visiem datiem, mēs varēsim pamatot vienu vai otru priekšlikumu. Ir skaidrs, ka pētījumiem nepieciešams laiks, un tad, kad mēs sakam jūnija beigas, jūlijas sākums, mums jāatceras, ka nepieciešams kaut kāds finansu pamatojums. Augustā visi būs atvaļinājumā, Un tad likumdošanas priekšlikums varbūt mēs varētu beigt septembrī, oktobrī. Tad būs konsultācijas starp departamentiem, arī par budžeta jautājumiem. Nu, tā precīzāk runājot, varētu varbūt orientēties uz oktobri, novembri. ņemot vērā to, ka ir brīvdienas un ka nepieciešams konsultēties komisijā, nu tad tāds varētu būt tas laika grafiks. Balstoties uz Levandovska kunga priekšlikumiem, strādāt pie finanšu jautājumiem eh, jūnija beigās, jūlija sākumā. Vismaz nu tā tas izskatās. Runājot par finanšu jautājumiem, Levandovs kungs noteikti varēs jums atbildēt, jo viņš pie tā strādā un viņš nāks klajā ar saviem priekšlikumiem komisāru koledžai. Nu, vairāk es jums arī neko nevaru teikt šajā ziņā. Nu, kas attiec uz mani, es sniedzu visu nepieciešamo informāciju. Uh, tā lai varētu sagatavot likumdošanas priekšlikums balstoties uz budžeta apsvērumiem. Bet, nu, konkrētu saturu es jums nevaru skaidrot, jo Levandauska kungs pie tā strādā, un mēs pie tā komisijā vēl ne, par to komisijā vēl neesam runājuši. Par produktu reklāmu arī šeit nekādas īpašas detaļas nevar sniegt. Nu, saprotat, ka mans nolūks ir uzsākt konsultāciju ciklu, sagatavot zaļo grāmatu, kas kalpos par pamatu diskusijām. Mēs uzdosim jautājumus, gribam sagaidīt idejas, atbildes, priekšlikumus, un tad balstoties uz šiem rezultātiem mēs sagatavosim paziņojumu ar dažādām izvēles iespējām sarakstiem Un tad beigu beigās sagatavosim likumdošanas priekšlikumus. Bet nu ir daži jautājumi, kas man ir skaidri. Pirmkārt, mums būs jāpievēršas gan iekšējam, gan ārējam tirgus, tirgum. Runājot par iekšējo tirgu, varbūt mums vairāk būs jāpievēršas komunikācijai ar sabiedrību un patērētājiem, jāstāsta, uh, viņiem kādas ir īpašas, konkrētas Eiropas produktu īpašības. Eiropas patērētājiem ir jāzina. Kā zemnieki ir strādājuši pie tiem produktiem, ko patērētājs redz veikalu plauktā. Mums par to ir jāstāsta, mums ir nepieciešami arī instrumenti, lai informētu par mūsu kvalitātes standartiem. Pašlaik runājam par attiecīgiem likumdošanas priekšlikumiem, un patērētējiem ir jāsaprot, kas slēpjas aiz visiem tiem kvalitātes soliem un zīmēm. Mums ir jāveicina produktu noiets vietējos tirgos, arī kopējā tirgu un, protams, arī starptautiskā līmenī. Mums nepieciešams padomāt par instrumentiem, kas ļautu apvienot uh, publisko privāto produktu virzīšanu, kas būtu orientēti uz konkrētiem tirgiem. Tirzniecības sarunās mums ir tāda aizsarg pozīcija, bet būtu nepieciešama arī ofensīvu, uzbrukošu pozīciju, jo mm, nav pietiekoši informācijas par Eiropas produktiem. Piemēram, dosimies uz Ķīnu uz nedēļu un darīsim daudz, lai veicinātu Eiropas produktu noietu. Mēs tur dosimies ar pārstāvjiem no lauksaimniecības sektora, ražotāju, pārstrādātāju produktiem, eh, pārstāvjiem, satvainojas, Nu, ir skaidrs, ka Ķīnā ir pieprasījums pēc šādiem produktiem, un mums uz to būtu jārieģē, izveidojot attiecīgus produktu reklāmas veicināšanas pasākumus. Tam nepieciešama papildus finanšu līdzekļi, lai šādas te reklāmas kampaņas izveidotu. Tāpēc ir nepieciešams piešķirt papildus budžeta līdzekļus nekā pašlaik, un mums ir jāskatās, kā labāk pārvaldīt visus šos te finanšu līdzekļus, tā lai situācija nekļūtu pārāk sarežģīta. Un, protams, ņemot vērā arī visas iespējas, visas kaut kādus apstākļus, kas varētu rasties šādās reklāmas kampaņās. Mums ir nepieciešams e, prasmes, pieredze šajā jomā. Un, protams, jāattīsta šādas prasmes e, organizāciju iekšienē. Zaļā grāmata uzdos vairākus jautājumus, un tad būs iespēja par tiem diskutēt. Par Merkasur mēs gatavojam priekšlikumus, Jāsaka, attiecībā uz eh, šādiem eh, sensitīviem eh, produktiem ir atsevišķi tirgus organizācijas mehānismi, kā piemēram ehm, gaļai. Tāpat mēs mm, domājam arī par ehm, aktuālo jautājumu iekļaušanu Dohas sarunās. Un mēs iekļausim mm, daļu arī tajā piedāvājumā, ar ko nāksim klajā Merkusūra valstīm. Tāpat mēs domājam par to, ka varētu sagatavot piedāvājumu, kur ir e, piedāvāti dažādi mehānismi dažādām produktu kategorijām. Es zinu, ka komisārs Dālī un Patočņiks e, runās ar mani par to, un arī viņi nāks klajā ar saviem priekšlikumiem šai sakarā. Un tajos būs iekļauti arī atsevišķi ražošanas nosacījumi un standarti, kas saistīti ar patērētāju uh, veselības uh, aizsardzību un produktu drošumu. Tāpat arī nosacījumi, kas ir saistīti ar dabas resursu apzinīgu pārvaldību. Tā kā patreiz notiek diskusējas, lai arī nesam uh, vēl noteikuši eh, konkrētu mm, datumu, mm, lai pabeigtu savu piedāvājumu, bet mūsu rīcībā ir ietekmes izvērtējuma rezultāti, un es esmu lūdzis eh, savus dienestus atsevišķus aspektus eh, izstrādāt detalizētāk. Tā kā mums ir zināmas idejas par to, kā atsevišķi mehānismi varētu ietekmēt ne tikai Eiropu, bet arī plašākus reģionus. Tā kā mēs skatām visu šo piedāvājumu daudz plašākā kontekstā. Tālāk par vienkāršošanu. Nikolsona kungs, es jums pilnībā piekrītu, ka mums vajadzētu ne tikai pievienot kādas pozīcijas lai parādītu, ka KLP ražo tā saucamās sabiedriskās preces, jo pretējā gadījumā mēs e, nedarām to, e, kām KLP ir tikusi veidota, kas attiecās uz labāku nacionālo resursu pārvaldīšanu, tad arī tas atbilst šiem mēķiem. Es esmu iecerējis parādīt, ka laba lauksaimniecība var dot labumu visai Eiropai, un mēs varētu to darīt pirmā pīlāra ietveros, kamēr attiecībā uz m, mm, otro pīlāru mēs esam vienojušies, ka ir nepieciešama zinām elastība dalību valstīm, lai ņemtu vērā specifiskus lokālos aspektus un es domāju, ka šie aspekti otrajā pilārā būtu jāsaglabā, jo ja mēs iekļausim obligātos pasākums otrajā pilārā, tad es nezinu, vai mēs panāksim vēlamo plaša mēroga ietekmi. Un es neesmu pārliecināts, ka to arī būs vieglāk kontrolēt. Uh, Jāsaka, katram reģionam un mm, katrai dalībvalstī ir savi specifiskie pasākumi un tādēļ arī nepieciešams specifiski kontrols mehānismi, bet, protams, mums par to ir jādomā. Tālāk mums ir nepieciešams atbrīvoties no pārmērīgas regulācijas. Es uh, uzdevu par to jautājumu komisāram Patočņikam, un eh, viņš apņēmās sagatavot priekšlikumus, uh, kā vienkāršot šķērs atbilstības eh, pasākumu vienkāršošanu. Tātad, lai mēs samazinātu šīs savstarpējās atbilstības administratīvo slogu, un la, es domāju, ka mums daudz lietas šajā sakarā vēl būtu jāvienkāršo un jānoprecizē. Lajankungs, jūs teicāt, ka komisija slēpjas Es gan neatceros, ka es būtu atteicies piedalīties kādās diskusijās, vai tā būtu lauksaimniecības komiteja, vai arī uh, runa iet par kaut kādām divpusējām diskusijām uh, dažādām politiskajām grupām. Es nevaru būt, ka tas bija Niklsona um, kungs, kurš teica, ka es uh, slēpjos um, aiz Eh, citu mugurā, bet es domāju, ka tas eh, gluži neatbilst esošajai situācijai. Jā, taisnība labad gan ir jāsaka, varbūt ar atsevišķām politiskām grupām man nav izdevies tik bieži tikties kā ar citām, bet katrā ziņā es esmu jums pieejams. Tāpat jūs teicāt, ka mēs pietiekami neinformējam parlamentu, bet referenti Uh, varēs apstiprināt, ka mūsu ģenerāla direktorāta dienesti vienmēr ir bijuši gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem, tāpat arī sniegt visu nepieciešamo tehnisko informāciju, kas būtu nepieciešama. Un mēs esam atvērti un cenšamies darīt visu, kas ir mūsu spēkos. šķiet, ka es atbildēju Fantāns kungām. Jūs teicāt, ka KLP nav priekšlikumu tā saucamajiem augstas kvalitātes produktiem ārpus Eiropas Savienības. Es nezinu, vai KLP ir īstā vieta, kur ar to nodarboties, jo mēs nevaram Eiropas Savienībā pieņemt likumu, kas būtu saistoši cilvēkiem ārpus Eiropas Savienības. Varbūt, ka par to drīzāk būtu jārunā tā saucamajās tirdzniecības sarunās jo es domāju, ka jūs ļoti labi apzināties, ka arī šajās tirdzniecības sarunās ieviest kaut kādus vēl papildus tirdzniecības aspektus. Katrā ziņā nu, es darīšu uh, visu, kas ir manos spēkos, lai arī šādi jautājumi tiktu iekļaut tirdzniecības sarunās, jo, protams, tie ir uh, sabiedrības intereses karoši jautājumi. Es runāšu arī saviem kolēģiem eh, Dālī kungu un Patočņiku kungu, jo tie noteikti ir jautājumi, kas skar arī patērētāju veselību. Tālāk eh, Rubika kunga jautājums par tiešajiem maksājumiem. Es eh, domāju, ka tas nav jautājums, kas ir saistīts ar diskusijām, kas ir šodien darba kārtībā, bet man atbilde būtu tāda. Ja jūs palasīsiet komisijas paziņojumu, par priekšlikumiem KLP pēc 2013. gada, tad jūs redzēsiet, ka komisija veids pasākums, lai nodrošinātu labāku tiešo maksājumu. Paldies! Paldies komisāra kungam! Katrā ziņā šis pirmais atbilžu rauns uz koordinātoru jautājumiem, ceru, ir daudz lietas uh, noskaidrojis. Un es domāju, ka mēs uh, varēsim runāt arī par citiem KLP aspektiem. Kopumā man ir pieteikušies 18 cilvēki, kas grib uzdot jautājumus. Uh, Vispirms eh, eh, došu vārdu Felderkungam. Paldies par notiekošo cukura tirgū. Pēdējā laikā cena ir ļoti pieaugusi un vairākas dalību valstis tāpēc ir izteikušas priekšlikumu. Nu, ir vajadzīgi atvieglojumi Tad šobrīd izo cukurs tagad lielu. To tagad var lielākos apjomos ie, ievest tirgū, un komisija ir novērsusi to, ka šīs fabrikas. hogy csökkenjen az Európai Unió kereskedelmi hiány. Komisija ar savu attiecīgo lēmumu ir novērsusi tu iespēju samazināt tirzniecības eh, bilances deficītu un tāpat eh, tā līdz ar to neļauj Eiropas patērētājiem iegādāties lētāku cukuru. Es domāju, ka šis uh, komisijas lēmums attiecībā uz izocukura laišanu apgrozībā nav saskaņā ar 2020 programmas mērķiem. Turklāt šis lēmums arī apdraud Eiropas, konkurēt, Eiropas cukuražotāju konkurētspēju. Es gribētu jautāt, uh, vai jūs ar turpmāk vairāk centīsieties saskaņot komisijas lēmumus ar 2020. gada programmu, vai jūs darīsiet kaut ko, lai cukura fabrikas atkopjas, vai gribat tikai veicināt importu? Vous avez dit la commission est la source de tous les mals. Euh, Katrā ziņā, ja mēs paklausāmies tajā, ko jūs teicāt, tad es saprotu, ka komisija ir visa ļaunuma avots, bet patiesībā mēs pildām tikai tās normas, ka, ko ir pieņēmuši likumdevēji, arī padomi, un mēs izmantojam visus mūsu rīcībā esošos līdzekļus, lai tirgu būtu pietiekam daudz cukuru, lai apmierinātu pieprasījumu, bet mēs rīkojāmies noteikto likumu ietveros, jo komisija nav tā, kas lēmj par to, cik investēt, piemēram, gluk glukozes ražošanu, ražošanā vai cukurbiešu audzēšanā vai jaucukurā. Katrā ziņā mēs nelēmjām uh, to, uh, vai uzņēmumiem pieņem darbā jauns darbiniekus vai atlaist esošos. Uzņēmumi zina, kāda ir likumdošana, un komisijai atbilstoši regulām ir jānodrošina, lai tirgū būtu pietiekams daudzums cukura. Es vienmēr esmu bijis atvērts jebkuriem ierosinājumiem attiecībā uz cukuru tirgu, bet jūs zinat, ka tas ir viens no tirgiem, kas Eiropā ir regulēts. Ir noteiktas kvotas, ir noteiktas cenas, un komisija nevar darīt uh, to, ko tā vēlas vai ko vēlas viens vai otrs uzņēmums. Kas attiecās uz uh, cukura tirgus uh, pārvaldības mehānismā celšanu, tad nākotnē varbūt tas būs citādāk, bet patreiz mēs pieņemam lēmumus atbilstoši regulām. Paldies, Ruperskungs, bet katrā ziņā vēl mēs noteikti paturēsim komisāru šeit. Bet tagad Rāmers kundze. Paldies, paldies, priekšsēdētāji. Uh, Tātad komisārs teica, ka e, veicinās e, mārketinga pasākumus. Mēs esam prasījuši naudu gadiem tām. Jāsaka, ka patreizajā mārketinga sistēma nav tikus pilnībā izmantot, jo tā ir ļoti sarežģīta un mēs novērojam diskriminācijas starp dažādām produktu grupām. Kādēļ Piemēram, mēs nevarētu veicināt atsevišķu produktu realizāciju tirgu izmantojot Eiropas līdzekļus, un vai mēs nevarētu izmainīt regulu, lai to būtu vieglāk izdarīt un lai izvairītos no diskriminācijas. Es domāju, tas būtu prātīgi, jo šīs izmaiņas regulās ļautu vieglāk eh, Eiropā eh, realizēt visus produktus, nediskriminējot tos, kādēļ, piemēram, vīns tiek diskriminēts. Tālāk produktu reklamēšana ir laba. Uh, ir labi, ka, teiksim, Eiropā ražot produkti var konkurēt ar uh, trešo valstu produktiem, bet ir jānodrošina šis savstarpīgums. Un ja mēs nesāksim pieprasīt, lai trešo valstu produkti, kas nonāk Eiropas tirgu, atbilstu tām pašām normām, ko mēs izvirzām Eiropas, Eiropā ražotiem produktiem, mēs nekad nevarēsim nodrošināt vienlīdzīgas spēles noteikumus. Un mums ir jāraugās, lai uh, kontrolas sistēma uz robežām būtu tāda, kas neļauj šādiem neatbilstošiem produktiem ienākt Eiropas tirgu. Tā kā mums būtu jādomā par efektīvu robežu kontrolas sistēmu Eiropā. Ir, piemēram, eh, valsts kā ASV, no kurām mēs daudz varētu mācīties šai sakarā. Vispēcot, es zinu, ka mēs šodien nerunājam par KLP reformām, bet komisāra kungs, vai jūs nevarētu mums pastāstīt, kā kartaļu sarunās starp eh, dalību valstīm um, teiksim, kā, kā, kā notiek tas patreiz, kas sarunās par to tiek runāts. Un tagad Rēners Kunds. Paldies! Es arī priecājos, ka jūs, komisārkungs, regulāri piedalaties mūsu sanāksmē un arī priecājos par jūsu iecerēm 2012. gadā. Protams, ka mēs runājam par reformām un no tā mēs nevaram izvairīties. Jūs teicāt, ka jūs gribat izdot zaļo grāmatu par publisko apspriešanu. Mans jautājums ir, kā šajā publiskajā apspriešanā jūs līdzsvarosiet interešu pārstāvību? Uh, jo prakti, tiem, kas praktiski strādā lauksaimniecībā, nevienmēr ir iespēja sekot līdz šādām publis, publiskām apspriešanām. Tad par tirgus mehānismiem ir jāņem vērā, protams, arī ražotāju, uzņēmēju intereses un viņu iespēja izvēlēties brīvi savu uh, vai organizēt savu darbu, un man prieks par jūsu ieceri organizēt kampaņu Vāc, um, Eiropas lauksainības produktu uh, reklāmai, un mēs zinām, ka mēs esam labākie pasaulē, un mums ir nepieciešams par to informēt. Un es domāju, ka uh, reklāmai ir jābūt pieskaņotai patērētāju interesēm. Presto. Thank you, Commission. Agņokungs, lūdzu. Paldies, komisāri. Jūs teicāt, ka stāstīsiet par 2012. gada darba programmu, bet jāsaka, jau 2012. gada 1. janvārī jūs saskarsieties ar eh, milzīgu problēmu. Tas ir um, nelikumīgu. Uh, uh, finansiālo atbalstu, valsts atbalstu. Bet eh, jāsaka, te iet runa tieši par olu eh, ražošanu un tā skar uh, visus patērētājus. Kā jūs zinat, britu ražotāji ir izmantojuši 400 miljonu mārciņu, lai izpildītu regulās noteikto, kamēr uh, citi ražotāji turpina ražot nelikumīgi, mm, tā saucamās nelikumīgās olas, kas neatbilst standārtiem, un šīs olas nonāk tirgu. Un Jāsaka, ka jau 2010. gadā mēs eh, novērojām mm, neatbilstību noteikumiem tas ir, ka tika turpināts izmantot tā saucamie bateriju būri, eh, kuros tiek audzētas vistas. Es gribētu vaicāt, eh, vai jūs eh, joprojām turpināsiet atbalstīt šādu standartam neatbilstošu olu laišanu tirgu, pas, tās turpinot realizēt un nosaucot vienkārši par nestandartu olām. Paldies! Sikreskī kungs, komisāra kungs. Es gribētu vaicāt, kad jūs iepazīstināsiet mūs ar iecerēto likumdošanas pakotni? Šķiet, ka Levendovskī kungs jūnijā nāks lejā ar savu dokumentu, un tad būs pieci mēneši, lai pārvērstu Levendovska kunga idejas likumdošanas pakotnē. Man šķiet, tas ir pārāk daudz. Es ļoti ceru, ka būs laba sadarbība starp abiem komisāriem, tad, kad uh, Levandoska kungam kaut kas ir uz papīra, tad pēc tam varētu būt grūti kaut ko jau mainīt. Tādēļ es gribētu zināt, kāda ir šī procedūra, šī saskaņošanas procedūra un kādēļ šeit ir kavēšanās. Vēl viena problēma, kam gribētu vērst jūsu uzmanību - jautājums par inovācijām lauksaimniecībā. Varbūt vajadzētu pievērst lielāku uzmanību stratēģijas 2020 kontekstā tieši šim aspektam. Tālāk nabadzības problēma laukos. Šķiet, ka tā joprojām ir problēma. Un es gribētu zināt, vai jūs turpināsiet strādāt pie uh, pasākumu saskaņošana šajā ziņā. Paldies! Paldies Sekerskī kungam, Bovē kungs! Uh, Paldies, priekšādātāji! Komisāra kungs! Vispirms gribu pateikt, ka sevišķi mani uztrauc KLP reformēšana un nākotne. Un jūs sacījāt, ka jūs noraidāt augstāko robežu noteikšanu. Es raizējos arī par pesticīdu auga aizsardzības līdzekļu un kviešu nozares lobijas, un tāpat arī piena nozare. Uh, ja ir paredzēti jauni instrumenti un tikai 30 un 20 vai 20 procentu uh, ražošanas pietiekami, lai varētu pieprasīt attiecīgo palīdzību. Es nezinu, vai tas ir pareizi. Kādu reklāmu Eiropā var organizēt? par mūsu produktu kvalitāti, ja tā ir pašā laikā no pasaules, pasaules tirgus vienkārši dominē, piemēram, uh, lielopu gaļas nozarē vai plūmju imports ir milzīgs. Tā ir liela pretruna. ir svarīgi, lai lauksaimniecība nekļūtu tikai par uh, tādu kā industriālu nozari. Paldies, Dorfmana kungs! Paldies, priekšēdētāji! Jūs runājāt par noieta veicināšanai veltītu zaļu grāmatu. Tas ir ļoti nozīmīgs plāns. Es domāju, ka horizontālajā regulā šobrīd ir divas problēmas. Pirmais ir līdzekļu trūkums. Tur ir runa par vienu tūkstošo daļu no um, līdzekļiem, kas mums ir atvēlēta. Tad viena tūkstošā daļa ir paredzēta noieta pasākumiem, ar to nepietiek. Bet otra ir problēma, kas saistās ar saturu Un otra, ja mēs gribam piedāvāt produktus, kas tiek pārdoti, kas ir pieejami un atrodas tiešām veikalos, tad šī horizontālā regula uzreiz rada problēmas, jo uzņēmumi arvien mazāk ir gatavi iesaistīties šajā līdzfinansēšanā. Jūs teicāt, ka jūs grasāties apmeklēt Ķīnu. Arī tur jums būs jāreklamē produkti, jāreklamē to firmas zīmes vai to, um, to nosaukumi, to preču zīmes. Jautājums ir, nu, kā šeit nodrošināt aizsardzību. Un vēl dokumentos ka, ko mums izdalīja, runa ir par vāji attīstītiem reģioniem vai teritorijām, un šeit komisija ir. Par no nu, komisijas mēs nekādu informāciju neesam vēl saņēmuši. Gribētu zināt, cik tālu darbs ir pavirzījies šeit. Paldies, Mato Pojāra kungs, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Komisār kungs, man ir divi jautājumi. Vispirms par nolīgumu ar trešajām valstīm. Par Merkozūru es neko negribēju teikt, bet gribēju teikt, ka ja run, pārunas ir par 2020. gadu, tad nolīgums nav vajadzīgs, ja tas atstās lielu iespaidu uz lauksaimniecību. Nolīgums ar Ekvadoru. tad tas ļoti iespaidos banānu importa nozari. Es domāju, ka ir problēmas arī ar tu, tāpēc, ka šajos nolīgumos nav runa pietiekam daudz par cenu noteikšanu un produkcijas apjomu vai kontingentu. Un vēl, parlaments ir pieprasījis grozīt regulu par referenču cenām um, augļiem un dārzeņiem. Ja es, piemēram, domāju par Marokas tomātu importu uz Eiropas Savienību, tad šeit Maroko, Maroka palielināja savu importu divas reizes, un cenas bija tādas, par kurām, ar kurām Eiropas ražotāji, audzētāji nekādā gadījumā nevar konkurēt. tas un no komisāra puses tomēr nu, jums ir jābūt gatavam uzlabot arī finanšu priekšnosacījumus, samazinot muitas un veicinot audzēšanu bet es ceru, ka mums nebūs jāuzsāk runas par banānu nozari. Paldies, Jāra kungs, paldies, priekšēdētāji. Es priecājos, ka jūs eh, šodien esat šeit. Viens jautājums vēl nav ticis uzdots. Es priecājos, ka jūs teicāt, ka likumdošanas priekšlikums priekšlikumus komisārs izdos tikai tad, kad būs skaidrība par finanšu perspektīvu, par finanšu plānu. Vai tas nozīmē, ka ja finanšu perspektīvas uh, noslēgšana ievilksies, vai tas nozīmē, ka līdz ar to arī lauksensības reformas priekšlikumi iekavēsies? Paldies! Bene, Jār, adesso Garcia Perez. Garcia Perez un pēc tam Lefola kungs. Paldies, priekšādātāji! Komisārs runāja par kvalitātes pakotni. Par to jau ir bijušas diskusijas. Un šodien mums būs arī seminārs par šo. Es domāju, ka šajā komitejā mums izdosies pēc iespējas ātrāk vienoties. Uh, bet ir arī daudz neskaidri jautājumu. To komisārs ļoti labi zina, bet tad, kad kvalitātes pakotne mums būs gatava un galvenais elements tur ir produktu noieta veicināšana, tāpēc es ne, detaļās neiedziļināšos, tāpēc es gribētu komisāru tikai aicināt, tā kā šis ir atklāts jautājums un runa ir par Eiropas produkcijas pievienoto vērtību. Uh, gribētu jūs aicināt rūpēties, lai stratēģija būtu elastīga un to varētu pēc iespējas ātrāk īstenot, jo runa ir par pievienoto vērtību mūsu ražojumiem. Es lūdzu komisāru rīkoties ātri. Paldies, Stefans Lefos, un pēc tam deputāts papastām, kas. Paldies, priekšādātāji! cet agenda avec à l'automne les propositions. Tā tad man ir sekojoši sakāmais. Jūs runājat par likumdošanas priekšlikumiem rudenī. Mums ir jāuzmanās, lai mēs šodien eh, lai mēs neapdraudētu ar saviem lēmumiem lauksaimniecības pastāvēšanu. Tas attiecās uz konkurētspējīgām cenām arī piena sektorā. Tas ir ļoti nozīmīgi, es to gribu ļoti uzsvērt. Un vienalga, kur notiek pārunas par kādām pakotnēm, tās viss ir saistīts savā starpā un darbam jāiet uz priekšu ātri. Es jums piekrītu, komisāra kungs, ir jābūt skaidrībai un tekstam ir likumdošu priekšlikumos jābūt saprotamam un nevajadzētu īpaši lavierēt un censties izvairīties no sāpīgām patiesībām. Es gribu vienkārši, lai būtu skaidrība. Ir svarīgi definēt līniju, pie kuras turēties Stefan, Papastamkos, Pojolenič. Paldies, Papastamkos kungs. Και θέλω να πω ότι προσωπικά δεν τον κατατάσω στους υπερό... Paldies, paldies, gribu teikt kolēģim, arī paldies komisāram par to, ka viņš atradis laiku šodien būt šeit. Vēl gribētu teikt, ka Jūs neesat tas komisārs, kurš tā augstprātīgi izturās pret mums. Jūs ar mums labi sadarbojaties un par arī saistībā ar Merkozūru. Un pagājušā nedēļā tika pieņemts mans ziņojums par lauksainsības jautājumiem, un nolīgumam ir jābūt, jātiek publicētam, un tagad ir pienākusi kārta nolīguma ar, ar Indiju. Nevajadzētu steigties notikumiem pa priekšu saskaņā ar pārunu mandātu šiem rezultātiem ir cieši saikna ar to, par ko mēs runājam ar Merkozūru valstīm. Komisija nav regulējusi cukura nozartai, bija priekšlikums, un to tā īstenoja saskaņā ar savu priekšgājēju vēlmēm. Līdz ar to cukura nozarē tika zaudētas darba vietas, uh, un Brazīlija faktiski ieņēma dominējošo lomu un izveidoja oligarhu sistēmu. Tas nenāk par labu komisijai. Propozīcijā legislacyjna związana z reformą wspólnej polityki Es arī sagaidu, ka mums būs likumdošanas priekšlikums par KLP reformu, protams, labāk rudens sākumā, nevis rudens beigās. Bet, nu, runājot par budžeta sadalījumu pirmajā un otrajā pilārā, es gribēju uzsvērt, ka jūsu priekšlikumi, kas ir saistīti ar produktu reklāmu, virzīšanu tirgu, ar uh, tirzniecības zīmju aizsardzību, ar kvalitāti, ir ārkārtīgi svarīgi jautājumi, un es atbalstu jūsu idejas šajā ziņā. Ja jūs vēlties atbalstīt zemniekus grūtās situācijās, brīžos, kad viņu ienākumi nav pietiekoši, iespējams, ka otro pilāru varētu izmantot, lai risinātu šo problēmu ilgtermiņā. Bet grūtības var novērst tikai tad, ja zemnieks spēs pārdot savus augstas kvalitātes produktus tirgū. Tikai tad, ja viņi par šiem produktiem saņems labu cenu. Un tas nozīmēs, ka mūsu ieliktās pūles nebūs veltas. Ja mēs mainīsim ražošanas struktūru, ražo, eh, mainīsim tirgū pieejamo produktu piedāvājumu, tieši tāpēc es ar prieku uzklausīšu papildus komentārus un, protams, novērtēšu arī tālāku darbu saistībā ar manis pieminētiem jautājumiem. Mišels Dantēns, lūdzu. Es arī, komisāri, gribēju jums pateikties par to, ka ieradāties uzrunāt mūs. Protams, ka mēs skatāmies nākotnē, raugāmies uz KLP nākotni, bet mums nevajadzētu aizmirst, ar kādiem izaicinājumiem mums jāsaskars tagad. Nevar vienkārši tā ar pārsteigumu reaģēt uz problēmām, kad viņas ir radušās, ir jābūt piesardzīgiem, jāgatavojas. Nu, protams, ir problēmas graudaugu tirgu, bet ir arī citur problēmas. Mēs nevaram gaidīt līdz 2014. gadam, lai reformētu sistēmu. Tas ir jādara ātrāk, jo graudu cenas pašlaik ir tādas, ka daži jau saka, ka varētu maksāt 300 eiro par tonu vai 600 eiro par hektāru. Ja šīs te cenas būs divreiz lielākas par intervences cenām, tad mums ir kaut kas jādara, lai palīdzētu zemniekiem. Jo būs daži zemnieki, kas vienkārši pārtrauks ražošanu, jo cenas būs lielākas par jo cenas būs mazākas par izdevumiem un nekāda ieņēmuma nebūs. Tāpēc mums ir jārīkojas izlēmīgi un jānosūta skaidrs signāls visiem, ņemot vērā arī iespējamos nākotnes scenārijus. Mums ir jānodrošina mūsu nākotne un jārīkojas ātri, ja tīpaši ņemot vērā augstās graudaugu cenas. Paldies, Mišel! Klāsas kundze, paldies! kopējā. Ir vēl arī viens balts plankums saistībā ar vīna sektoru. Mēs toreiz piekritām pasākumam, kas nelabvēlīgi ietekmē šo nozaru tikai ar priekšnoteikumu, ka tas 2012. gadā tiks pārbaudīts un tiks izstrādāt ziņojums par to, kā šis pasākums ietekmēja nozari. Ir pētījumi, kas tika veikti 2004. gadā, tie ir novecojuši. Tagad mums ir pasākumi tirgus atvēršanai par uh, uzņēmumu slēgšanu, par pārstrukturizāciju un tā tālāk. Es gribētu jūs lūgt organizēt intensīvu pētījumu par to, kas šai nozarē notiek un iespējams, ka šī pasākuma efektivitāte ir apšaubāma, un Eiropas vīna audzētāji sagaida no jums efektīvus pasākumus un objektīvu situācijas izvērtējumu. Paldies! Uh, senhor Presidente, Senhor Comissário, uh, eu. Paldies, priekšādātāji! Viens, par ko es raizējos, tā ir ar pienu saistītā pakotne. Un problēma, ko es šeit redzu, tas tā neatiecas uz noietu vai pārdali. Šāda nu, šāda amputācija šajā pakotnē nenāks par labu piena nozares attīstībai un neatrisinās problēmas. Ņemot vērā li lielisko iniciatīvu, par ko mēs dzirdējām par šo reklāmas kaumaņu, kampaņu produktiem, tad problēma šajā nozarē ir tā pati. Lauksaimniecības komitejai vajadzētu sadarboties ar komisāru, cita starpā arī ar komisāru, kas atbild par patērētāju tiesībām. Tāpēc man ir jautājums, vai turpmāk runājot par produktu reklāmu piena sektoram, vai mums būs arī sekmīgi pasākumi horizontāli, lauksainiecības attīstības pasākumi, kas būtu populāri. Uh, Un vēl Un vēl par instrumentu, kas ir domāts ārkārtīgi nomaļiem reģioniem, kas ļautu tiem atkopties. Es gribētu lūgt jūs pievērst uzmanību šim svar, šai svarīgai programmai. Lūdzu, Kalniec kundze. Uh, thank you, Mr. President. Uh, Mr. Commissioner. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es gribēju atgriezties pie KLP reformas, kas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem Eiropas zemniekiem. Un es gribēju lūgt jūsu skaidrojumu par to, kāda ir jūsu izpratne par pārējais periodiem, cik ilgam varētu, cik ilgam jābūt šim periodam, jo ir dažādi priekšlikumi. Uh, 20. gads, 25. gads pat tiek minēts. E, iepriekšējā KLP reforma bija saistīta ar četru gadu pārejas periodu, un es gribēju padomāt par sekojošo. Zemnieki no tām dalību melstīm, kas pašreizējā finanšu periodā saņem tiešmaksājums, kas ir daudz mazāki par uh, vidējo Eiropas summu. Viņiem šis pārējais periods varētu būt īsāks. Un vēl viena lieta, kam gribēju pieskarties. Eh, KLP reformas objektīvie kritēriji. Pirms gada tika pieņemts Lions ziņojums, un mēs visi vienojāmies par to, ka tiešajiem maksājumiem jāpiemēro objektīvi kritēriji. Es gribēju lūgt jums varbūt pastāstīt, eh, kāda ir jūsu pozīcija par objektīvajiem kritērijiem KLP reformai. Paldies! Paldies! Paldies visiem runātājiem! Izskatās, ka šis ir eh, kļuvis eh, par tādu jautājumu atbilžu laiku komisāram. Nu, Čelas kungam tagad ir iespēja atbildēt visiem. Nu, un, un tad mēs arī beigsim rīta sesiju un trijos atkal e, turpināsim darbu. Paldies! Runājot par produktu reklāmas virzīšanas tirgu jautājumu, nekas jau man tīpaši piebilstams nav. Pie šī projekta mēs strādājam. Uh, Visi saistītie jautājumi būs iekļaut zaļajā grāmatā, gala priekšlikumā. Darbs turpinās, nekas vēl nav pabeigts, tāpēc mums visi elementi vēl nav izstrādāti. Nu, tad, kad tie jautājumi būs sagatavoti, tad mēs viņus iesniegsim. Un, protams, ka ņemsim vērā konkrētu sektoru specifiku, piemēram, dārzeņu, vīnu sektoru un tā tālāk. jo tur ir eh, noteiktas vienošanās, noteikti darbības mehānismi. Mēs jau negribam atbrīvoties no tā, kas labi darbojas, mēs gribam labot to, kas slikti darbojas. Nu, ir skaidrs, ka noteiktiem sektoriem ir specifiskas īpašības. Nu, tas pats attiecas arī uz kvalitātes zīmēm. Ja kaut kas labi darbojas, tad no tā jau mēs nete, necentīsimies atbrīvoties, un tas būs tāds vispārējais princips. nu, vienalga, par ko mēs runājam, cilvēki atgriežas pie sarunu savstarpējās atgrieziniskās saiknes un pie robežu kontrolas jautājuma. Nu, tāda ofensīva pozīcija ir uh, jāpieņem tikai tad, kad tam ir noteikts pamats. Nu, ja mēs runājam par robežu kontroli, atkārtošu to, ko esmu teicis vienmēr. Mums ir attiecīga Eiropas politika, un šo politiku ievieš izpilda dalību valstis un nacionālās iestādes. Es nezinu, vai šeit problēma ir ar ieviešanu, izpildi, bet ja noteikumi tiek pildīti, tad mums jāskatās, kā tad īsti strādā nacionālās iestādes, piemēram, Itālijas, Spānijas, es gan te nevienu vārdā negribu saukt, bet nu, tas viss notiek dalību valstu līmenī. Runājot par sarunām ar padomi un panākto progresu. Es negribu šeit pārstāvēt padomis prezidējošo valsti. pat ja jūs lūksiet prezidējušās valsts pārstāvu pastāstīt jums par sasniegto progresu, nu, ceturtdien man būs sanāksme ar padomi, un padomi mēģinās nākt klajā ar secinājumiem par komisijas paziņojumu par reformām. Nu, vairāk neko arī šeit nevaru teikt. par zaļo grāmatu un paziņojumiem. Tās būs tādas divas iespējas visām interesētām pusēm piedalīties debatēs un konsultācijās. Šeit es runāju par priekšlikumu par lauksaimniecības produktu reklāmu un noieta veicināšanu. Nu, es esmu nolēmis, ka pirms paziņojuma tiks sagatavot zaļā grāmata, jo jāņem vērā visi apstākļi. Runājot par olu jautājumu, nu, nekādas, eh, nekāds konkrēts instruments tam netiks izveidots, bet olas arī tiks iekļautas tajā reklāmas noiet veicināšanas instrumentā. Nu, ir skaidrs, ka šādas reklāmas kampaņas netiks uh, konkrēti izveidotas kādam konkrētam produktam. Tas vairāk orientēsies uz noteiktiem ražošanas sektoriem. Sikerskī kungs. Nu, nav tā, ka man pieci mēneši vajadzīgi, lai Levandovska kunga idejas pārstrādātu. Nu, bet ir skaidrs tas, ka komisijai ir nepieciešams laiks, lai pabeigtu ietekmes novērtējumu, un mēs nevaram uzsākt konsultācijas komisijas ietvaros pirms sākotnējie priekšlikumi netiek iestrādāti likumdošanas priekšlikumos, un tieši tāpēc ir tā kavēšanās. Ir noteiktas procedūras, kuras ir jāizpilda pirms sāk jaunas procedūras. Jā, Inovācijas lauksaimniecībā ir svarīga lieta, tas ir, eh, to jau esmu vairākas reizes pieminējis, par to noteikti būs priekšlikums. Nabadzība laukos. Man liekas, ka labākais, ko varam darīt, ir piedāvāt lauku reģioniem iespējas. Es nedomāju, ka kāds šeit gribētu pārvērst KLP par sociālu instrumentu bet ir sociāli ekonomiski instrumenti, kas nāk par labu visiem, ir tīpaši tiem, kuriem ir tās lielākās grūtības. Runājot par fondu līdzekļu koordināciju, mēs mēģinam atrast to labāko veidu, visnebirokrātiskāko veidu, kā to izdarīt. Bovēja kungs runāja par produktu reklāmu, uh, virzīšana tirgu pat, ja nāks saskarties ar importu problēmu. Skaidrs, ka šis instruments neatrisinās visas problēmas šajā jomā, bet man liekas, ka Eiropas patērētāji īsti nesaprot, kāda varētu būt atšķirība starp Eiropas produktiem un ievestajiem produktiem. Varbūt, ka tam mēs varētu lielāku uzmanību pievērst. Nu, iespējams, ka ir kaut kādas barjeras, kuras mēs nevaram nojaukt, bet vismaz mēs varam atvērt Eiropas patērētāju acis, lai viņi saprot, balstoties uz kādiem kritērijiem, viņi varētu izdalīt, izdarīt savu izvēli. Tieši tā mēs varētu vairāk veicināt Eiropas produktu noietu, lai patērētāji īsti izprastu to atšķirību. Darfman kungs. Man liekas, ka jau daļai esmu atbildējis uz jūsu jautājumu. Diemžēl nevaru atbildēt uz visiem jūsu jautājuma punktiem, aspektiem. Horizontāls regulējums nespētu ņemt vērā konkrētu produktu specifiku, piemēram, pārtikai, vīnam un tā tālāk. Nu, attiecībā, piemēram, uz, uz um, augļiem un dārziņiem ir konkrēti specifiski instrumenti, kurus pārvalda ražotāja organizācijas, un ja viss darbosies labi, mēs neko tur nedarīsim. Iespējams, varbūt, ka mēs varēsim piedāvāt kaut kādus papildus instrumentus, kas būs piemēroti citiem sektoriem. Un iespējams, ka arī vīnražošanas vai augļu dārziņu sektors ar no tā kaut ko iegūs. Nu, ir noteikti instrumenti saistībā ar uh, patērētāju veselības aizsardzību. Nu, runājot par vīna nozari, mēs nevaram mainīt pasreizējo regulējumu, bet ir iespējas labāk veicināt šādu produktu noietu. Protams, ņemot vērā likumdošanas prasības. Es nebūšu tas, kas aicinās mainīt visu, par to varat runāt ar komisāru Dalī, jo viņam varbūt ir kas vairāk sakāms eh, par to, kā noteikti dzērieni ietekmē patērētāju veselību. Es nevaru mainīt šos eh, noiet veicināšanas instrumentus, lai mainītu likumdošanu citās jomās. Bet, nu, varbūt, ka mēs varētu vairāk izdarīt, tomēr neprasiet, lai mēs, lai es izdarītu kaut ko, kas vispār nav iespējams. Jā, bija vēl vesels e, jautājumu loks par līgumu ar Maraku. Par tomātiem, par augļiem dārziņiem. Par līgumu pašlaik noris sarunas. Tas pats attiecas arī uz citiem likumdošanas priekšlikumiem, arī uz pienu. Arī par to bija komentārs. Tagad uh, jums, parlamentam, padomē ir jāizdara savs darbs. Līgums ar Maroku noteica noteiktu cenu līmeņu aizsardzību un to, ka jāpilda robežu kontroles regulējuma nosacījumi. Un dalībvalstīm tad tas arī ir jādara. Mums ir noteikti instrumenti, lai to veiktu. Banānu jautājums. Es te negribu uzsākt kāru, es esmu miermīlīgs cilvēks. Jūs to varbūt esat jau ievērojuši nu, man noteikti nav nekādas vēlmes uzsākt banānu karu vai kādu citu karu. Sērkungs. Runājot par KLP reformu un attiecīgo likumdošanas pakotni, skaidrs, ka būs jāpieņem lēmumu par budžetu, jo nevar teikt, ka ir pabeigta šī te KLP reformas pakotne, ja nav panākta vienošanās par budžeta jautājumiem. Tomēr reformā ir vairāki punkti, kuros varētu panākt progresu, politisku kompromisu varētu panākt, un tādu punktu ir daudz. Un tad var pieņemt gala lēmumu tad, kad jau ir panākt vienošanās par likumdošanas pakotni. Nu, jāskatās, kā viss virzīsies uz priekšu, bet man liekas, ka abas šīs lietas ir saistītas. Papastamkas kungs. Par Merkasūru. Jā, tā ir mana atbildība sagatavot ietekmes izvērtējumu, sagatavot priekšlikumu. Bet man ir jāpiekrīt arī Degukta kungam, jo ietekmes izvērtējums jau neatiecas tikai uz lauksaimniecības sektoru. Uh, Mums jāveic šāda izpēta saistībā ar visiem sektoriem, par kuriem mēs gribam panākt vienošanos. Nu, es gribu koordinēt darbu ar Degukta kungu, kas ir atbildīgs par šo te dosjē, par cukuru. Es gribēju teikt, ka tad, kad mēs runājam par Eiropas cukuru sektoru un par to, ka Brazīlija ir nonākusi vadībā, nu, mēs skaidri redzam, kā Eiropas cukuru sektors darbojas labi, jo mēs varam konkurēt ar cenām pasaules tirgū. Nu, ir skaidrs, ka KLP ietvaros būs jāreformē arī cukuru sektors, vienkārši jāskatās, kādi varētu būt tie labākie reformu instrumenti, tā lai mēs varētu nodrošināt mūsu interešu aizsardzību tajā pašā laikā ļaujot izmantot tirgus piedāvātās iespējas. Un tieši šeit Brazīlija un varbūt citi aktieri interesētās puses varētu iejaukties. Jo mūsu iespējas varbūt rēģēt pašlaik ir ierobežotas. Tātad mums jāatrod līdzsvars starp drošības jautājumiem, prasībām un tirgus vajadzībām. Dantēnkungs. Eiropas parlamenta plenārsēdē jau es teicu, ka dalībvalstīm jau ir iespēja nodrošināt labāku līdzsvaru starp dažādiem lauksaimniecības sektoriem, konkrēti graudaugu ražošanas, dārziņu ražošanas un lopkopības sektoriem. Runājot par putnu gaļas ražošanu un cūgaļas ražošanu, jūs zinat, kādi ir pieejami instrumenti. Un tad, kad runāju par šīm lietām ar konkrēto sektoru pārstāvjiem, es nejūtu, ka viņi gribētu kaut kādas regulējušas pasākumus redzēt. Varbūt, ka es par to nezinu. Bet varbūt mēs varētu sagatavot likumdošanas priekšlikumus, kas uh, ļautu mums pavirzīties uz priekšu ātrāk kā KLP reformas. Protams, jāņem vērā, ka mums ir koplēmuma procedūra, kas aizņem vismaz 18 mēnešus, un tāda ir realitāte. Mums jāskatās, kā šīs reformas varētu izmantot, lai nodrošinātu labākos uh, darbošanās instrumentus noteiktos sektoros. Protams, ir skaidrs, ka cilvēki arī grib gūt labumu no tirgus apstākļiem, jo Dažreiz nosacījumi var būt labvēlīgi putnu, putnu kopības un zokopības sektoriem. Runājot par pienu, atkal atbilde ir tāda, ka jums Eiropas parlamentam ir jāvienojas par pozē jautājumu. Nu, mums jādiskutē par to, kā vislabāk to izmantot. Nu, tā lai atbildētu uz visiem jautājumiem. Kalniec kundzei par pārejas periodu. Es nedomāju, ka mēs varam pieņemt lēmumu par to, ka pārejas periods būs ilgāks kā budžeta plānošanas periods. Ilgāks kā budžeta cikls. Nu, ir noteikti ierobežojumi runājot par likumdošanas priekšlikumiem, mēs noteikti diskutēsim par pārējais perioda ilgumu un komisija nāks klajā ar attiecīgu priekšlikumu. Esmu pārliecināts, ka tas būs viens no jautājumiem, kas radīs lielas diskusijas starp trīs institūcijām. Ir skaidrs, ka ir nepieciešami objektīvi kritēriji, un mēs pašlaik domājam par dažādu kritēriju izmantošanu. nu, skaidrs, ka tas viss nav nemaz vienkārši. Jo mēs varam nonākt pie tā, ka vienkārši palielināsim atšķirības starp dalību valstīm. Tāpēc ir rūpīgi jāizvērtē, kādus kritērijus izmantotu, varētu izmantot, lai panāktu lielāku konverģenci, tajā pašā laikā ņemot vērā esošās atšķirības ražošanā dažādās dalībvalstīs. Iespējams, ka ir jāapvieno objektīvo kritēriju pieeja ar pieeju, kas uh, mēģina panākt lielāku konverģenci un atšķirību samazināšanu. Bet par to visu mēs runāsim likumdošanas priekšlikuma ietvaros, un ar nepacietību gaidīšu jūsu priekšlikumus ziņojuma priekšlikumā, pie kura jūs pašlaik strādājat. Lai gan esmu krietni pārsniedzis runāšanas laiku, uh, Es uh, tomēr labāk izvēlos ilgāk runāt šeit, atbildot uz jūsu jautājumiem, nekā nerunāt. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies par jūsu pacietību, kuru jūs izrādījāt atbildot uz visiem jautājumiem. Gribēju visiem atgādināt, ka trijos mēs sāksim ar piena pakotni. Lūdzu, sāksim strādāt punktuāli tieši laikā.